You're not embarrassed. and Alexander is on the way. Hmm? Lambsdorff is on the way for the Libyan. Meine Damen und Herren, darf Sie sehr herzlich. Dāmas un kungi, gribēju jūs uh, sveikt mūsu sanāksmē. Šoreiz šķiet neviens negrib neko piemetināt par mūsu plānoto darba kārtību. Otram kārtam man pašam ir e, šis un tas sakāms. Mēs apspriedāmies, ka nākamgad Mums ir jāsaprot, eh, kā labāk organizēt savu darbu. Tātad šodien mums ir pusdiena atvēlēta, ceturtdiena pusdiena. Mums ir jāparūpējas par labāku secīgumu, lai sēdes būtu viena pēc otras, cita pēc citas, nevis, eh, teiksim, izbārtastītas pa visu mēnesi. Varbūt mēs eh, varētu to panākt, ja apstās, kas notiek citās komitejās, jo tas noteikti nāk par labu. Un tad mēs arī varētu labāk darboties uz vietas, savos vēlēšana apgabalos un arī labāk plāno darbu komitejās. Protams, ir jāsaprot, vai tas ir iespējams arī no tehniskā viedokļa raugoties. Vēlēšanas Eģiptē noslēgušās, nestoties uz vairāk kārtēju balstu skaitīšanu tika ievēlēts Morzī. Un militārie spēki e, izmantoja šo laiku, lai noteiktu prezidenta kompetences. Tādēļ mums ir uh, jānogaida, vai uh, valdošās partijas varēs vienoties vai nē. Man šķiet labi ka Morsī paziņoja, ka viņš rūpēsies par visu sabiedrību kopumā, arī par kristiešiem. Jo īstenībā no musulmaņu brālības šāds paziņojums nebija gluži sagaidāms. Un mēs patiešām vēlamies, lai jaunais prezidents ievērotu arī mazākumtautību un citu minoritāšu tiesības nevajadzētu pieļaut, lai atkārtotos eh, Ēģiptē piedzīvotās traģēdijas, jo tas patiešām sagādā trājas mums visiem. Vai kāds gribētu kaut ko piemtināt? Eh, ja neviens neko nevēlas eh, piebilst, tad runāsim par Kubu. Da, sieviešu baltā apspiešana, represijas pret šo organizāciju. Varbūt kolēģis Tomašs Kaminskijs, vai viņš atrodas zālē, varētu mums īsumā pastāstīt, ap ko tad īsti grozās lieta, ņemot vērā mutisko jautājumu komisijai. Paldies, priekšsēdētāji, priekšsēdētāji. Members. Es gribēju pateikties par to, ka es varu šodien izteikties par jautājumu, kas īstenībā uh, ir viens no aktuālākajiem, ņemot vērā Eiropas Savienības un Latīņamerikas attiecības. Uh, Es runāju tieši par Kūbu un par to, ka pret sievietēm Baltā joprojām tiek izvērstas represijas. Es uzrakstīju vēstuli augstajai pārstāvēji Katrīnai Eštonai, un mums ir jāatzīst, ka šīs sievietes cieš uh, no represijām, bet īstenībā viņas miermīlīgi protestēja pret uh, savu vīru, uh, brāļu un dēlu ieslodzīšanu cietumā nepamatot, un arī šīs sievietes ir cietušas no vardarbības. Uh, Mums patiešām vajadzētu padomāt, eh, kā veidot savu Latvijas politiku. Ņemsim vērā faktus. Eiropas Savienība ir lielākais Kubas tirzniecības partneris viena trešdaļa no tirzniecības un ļoti daudz tiešo ārvalstu investīciju nāk tieši no Eiropas Savienības un arī ārkārtīgi daudz turistu ierodas Kubā. Tas nozīmē, ka Eh, Havanai ir jārēķinās ar to, ko dara Eiropas Savienība un mēs esam demokrātisku valsts savienību, tādēļ brīvība mums ir vissvarīgākā vērtība. Diemžēl, neskatoties uz to, ka paši esam apgalvojuši, ka viens no mūsu ārpolitikas galvenajiem mērķiem ir demokrātisku sistēmu spēcināšana un cilvēktiesība aizstāvība, citās valstīs īstenībā bieži vien, ja mēs runājam par komerces sadarbību, mēs pievaram acis uz būtiskiem eh, pārkāpumiem. Un eh, salas skaistās ainavas bieži vien aptumšo mūsu acis, un mēs neredzam to, ka valstī katru gadu pilnīgi likumīgi tiek izvērsts terors pret iedzīvotājiem. Eh, kopš 2003. gada vairākas mātes ir nomirušas neredzot eh, savu dēlu atbrīvošanu. Bērni uzauga bez tēviem un sievas nodzīvo savu dzīvi bez vīriem. Un 2005. gadā tika teikts, ka ir jāizveido pietiekam labs dialogs ar Kubas varas iestādēm. Gribēju pavaicāt, kur tad ir rezultāti? Diemžēl mēs savu politiku nepielāgojam tam, kas valda uz vietas. Apmēram 4000 disidentu tika apturēti un apcietināti 2011. gadā, un iepriekšējā gadā tas bija, tie, tie bija tikai 1100 cilvēki. Īsnībā Kubai ir jāpadomā, pa kādu ceļu tā vēlas iet Es atceros eh, kādu Kastro slaveno uh, runu, kurā viņš runāja par vēsturi, Bet šoreiz mēs varam teikt, ka vēsture negodinās Castro, bet gan nosodīs kā eh, teroristu un varmāku, kas kājām mīdī cilvēku tiesības apmēram pusgadsimtu. Bet es uzskatu, ka vien brīdi pienāks tas vēsturiskais brīdis, ka kubieši atgūs savu brīvību un tad arī mēs tiksim saukt pie atbildības. Tad viņi pavaicās mums, kur tad jūs bijāt, tad, kad mēs tikām mocīti un iesviesti aizvest cietumā. Tie, kas dzīvo nabadzībā un klusumā un nedrīkst neko um, runāt pretī totalitārajiem režīmam, šie cilvēki mums varēs pavaicāt, kur jūs bijāt, kad mums laupīja mūsu cieņu, un es esmu pārliecināts, ka sievietes Baltā, Damas de Bianco, mums pavaicās, kur bijāt jūs, kad mūsu dēli, vīri un brāļi tika spīdzināti, sisti un iesviesti Kastro cietumos. Eiropas Savienībai ir jāizrāda vairāk um, cieņas un atbalsta šiem eh, politiskajiem ieslodzītajiem un viņu radiniekiem. Kūbas pilsoņi būs tie, kas veidos savu nāciju, savu valsti. Un es no savas puses varu tikai teikt, ka kriminālais Castro režīms ir pelnījis uh, uzklausīt Abrahama Linkolna vārdus. Tie, kas uh, brīvību atņem citiem, nav pelnījuši to baudīt paši. Uh, Es atceros, eh, ko 79. gadā eh, Jānis Pāvils II, viens no mūsu dižākajiem uh, vīriem, teica ka brīvības gars nav izdzēšams, nestoties uz to, kā jūs to mēģināt iegrožot. Es ceru, ka šos vārdus ņems vērā arī Kubas pilsoņi un drīz vien mainīs savu valsti. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Paldies, un tagad došu vārdu komisijai. Priekšsēdētājs atvainojas. Nē, tomēr ārlietu dienestu. Lūkšu kādu no ārlietu dienestu izteikties. ārlietu uh, ja ārlietu dienests saulaicīgi eh, neatbild uz šīm vēstulēm, tad kādam no ārlietu dienesta ir jāierodas pie mums un uz šiem jautājumiem jāatbild klātienē. Tādēļ šis jautājums tika iekļauts darba kārtībā. Un īstenībā tas ir eh, tāds kā akmens ārlietu dienas dārziņā, ka viņi nav saulaicīgi izmantojuši iespēju atbildēt uz jautājumu. Hat, uh, die, die Lūdzu, vārds kādam uh, ārlidienas pārstāvim. Lūdzu. Vizantīna. Uh, thank you, Mr. President. Lūd, paldies, priekšsēdētāja kungs. Gribējos, uh, gribēju atsaukties uz to atbildi, ko jūsu godātais uh, deputāts saņēma 21. maijā, un tur tika atbildēts arī uz viņu uzdotajiem jautājumiem. Es saprotu, ka jūsu kolēģis šodien izteicās daudz daļrunīgāk un pievērsās arī tādiem jautājumiem, kas nebija pirms tam iekļaut vēsturē. Bet es došu vārdu Kalabēro kungām, kas ir atbildīgs tieši par nodaļu sadarbībai ar AKK valstīm mūsu dienestā. Un domāju, ka viņš varēs labāk atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Gribēju atkārtot, ka cilvēktiesības, um, politisko ieslodzīto tiesības, pagaidu aizturēšana, pagaidu aresti, tie visi ir jautājumi, Eh, kuriem eh, mūsu augstā pārstāve ļoti uzmanīgi seko savā ikdienas darbā. Protams, cilvēktiesības un pamattiesības, pamatbrīvības ir galvenie principi, kas ir jāievēro tām valstīm, kas sadarbojas ar ES, un, protams, Kuba šeit nav nekāds izņēmums. Kopš 2008. gada esam izkopuši savu politisko dialogu ar Kūbu un aizvien esam runājuši arī par šiem sasāpējušiem akūtiem jautājumiem. Esam kautrējušies tos pieminēt, ka tikāmies ar Kubas iestādēm. Protams, esam to darījuši arī tiekoties Havanā misijas laikā tad, kad eh, mums bija iespēja runāt ar uh, darbiniekiem no iestādēm, ar uh, ierēģiem. Un mūsu misija ļoti uzmanīgi novēro attīstību šajā jomā. Mēs esam uh, protams, arī uh, vienmēr sekojuši tam, kāda attieksme valda pret uh, sievietēm Baltā. Mēs saprotam, ka politisko ieslodzīto stāvoklis joprojām ir bēdīgs, un mēs saprotam, ka nedrīkstam atslābināt savu tvērienu. Eiropas Savienībai ir jāturpina e, pārcilāt šie jautājumi, un īstenībā, pateicoties mūsu pūliņiem, e, ir atbrīvoti vairāki politiskie ieslodzītie, vai pat varētu teikt, ka lielākā daļa no viņiem. Un noslēgumā gribu teikt, ka cilvēktiesības uh, ir mūsu starptautiskās sadarbības uh, ar citām valstīm, trešajām valstīm neatņemama sastāvdaļa, un Kuba nav nekāds izņēmums. Paldies! Paldies! Gomešas kundze, lūdzu. Chairman, I... Paldies, priekšsēdētāji kungs! Ask the commission if uh, maybe Gribēju pavaicāt ārlietu dienestu pārstāvjiem, vai mēs varētu uzzināt ko vairāk. Cik daudz jūs sazināties ar cilvēktiesību aktīvistiem Kubā? Kamīnska kungs arī uzdeva līdzīgu jautājumu. Eiropas Savienības klātbūtne ir bijusi jūtama Kubā. It sevišķi Eiropas parlaments, tad, kad 2005. gadā piešķīra uh, Sahara balvu sievietēm Baltā, pietiekami skaidri atspoguļoja savu attieksmi pret šo organizāciju. Un es gribēju pavaicāt, vai uh, ir novērojams atšķirības tajā, kā parlaments un citas starptautiskas organizācijas institūcijas uh, sadarbojas ar Kubu. Mēs katrā ziņā, mums katrā ziņā nevar pārmest, ka mēs nebūtu pietiekami daudz vērības pievērsuši tieši cilvēktiesības situācijai valstī. Gribēju pavaicāt. Vai patiešām tiek izkopts attiecības kontakti arī ar citām organizācijām, jo mēs jau te nevaram runāt tikai par valsts organizācijām un ierēģiem. Tā tad. Uh, šis aktīvais atbalsts uh, cilvēktiesību aktīvistiem arī ir augstu vērtējams. Un Kopenhāgenā mums nesen bija tikšanās ar Amerikas kolēģiem, Un diez Balārda kungs eh, ļoti pārliecinoši runāja par to, ka ir jāievēro cilvēktiesības Kubā, un viņš uzskatīja, ka īstenībā valstī jau sāk pūst pārmaiņu vēji, un eh, viņš arī atzina, ka embargo eh, piekopt, tātad embargo uzlikšana pret Kūbu nav nesusi cerētos augļus, un uh, ņemot vērā Fidela Castro. Will obviously be there, so I think this is important. Ņemot vērā Fidela Castro veselības stāvokli un iespējamās prognozes par viņa nāvi, var just, ka situācija valstī mainās un mainās arī gaisotne. Bet, protams, gribēju uzzināt, ko vairāk uh, par jūsu sadarbību ar cilvēktiesību aktīvistiem. Gracias, señor presidente. Sala Franks kungs, lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu atgādāt komitejas locekļiem, ka Latviņamerikā Kuba ir vienīgā valsts, kas nav iesaistījusies sadarbības vai asociācijas nolīgumā. Tā ir tāda e, nenormāla situācija. Vai priekšstādātā jūs neuzskatāt, ka tā ir Eiropas e, kļūda? Tātad, ka Minska kunga jautājums ir tāds, kas interesē mūs visus Eiropas parlamenta deputāts. Kad mēs piedzīvojam cilvēku tiesību pārkāpumus, pamatiesību pārkāpums Kuba, tad mēs tomēr nedrīkstam sniegt tādu divdomīgu atbildi vai kaut kādu birokrātisku atbildi. Mums ir jābūt konsekventiem, ar tiem lēmumiem, ko esam jau pieņēmuši ar mūsu pārstāvu starpnieci. Mēs arī esam snieguši, piešķīruši Sakaravo balvu. Pajā uh, eh, kundzei Blanka uh, eh, un Fariņas kungam, bet uh, sievietes Baltā nevarēja ierasties uz balvas pasniegšanu. Iepriekšējais Eiropas parlamenta, iepriekš Eiropas parlamenta sasaukuma, es biju priekšsēdētājs Eiropas parlamenta attiecībām ar delegāciju ar Kubu, un es vienmēr mēģināju uz šādiem pārkāpumiem norādīt Kubas varas iestādēm. Taču Kaut arī mēs gribam nodrošināt labas attiecības ar Kubas varas iestādēm, mums ir svarīgi, lai tie cilvēki, kam mēs piešķiram balvu, varētu izmantot iespēju ierasties to saņemt un, attiecīgi, pret viņ, viņiem tiktu izrādīt cieņu. E Eiropas parlaments ir paredzējis iecelt savu cilvēku tiesību pārstāvu, un tas neatiec tikai uz vienu valsti, bet uz visu pasauli mūs eh, interesējusi cilvēku tiesību situācija eh, arī attiecībā uz tiem kubiešiem, kas ir aizturēti ASV. Un tiesības eh, doties prom no savas dzimtenes veikala, atgriezties tajā, ir jāparedz pilnīgi visiem, tāpēc arī Eiropas parlaments piešķīra balvu sievietēm Baltā un Eiropas Savienības ārējās darbības dienas vēlas normalizēt savas attiecības ar Kubu. Mēs arī to vēlamies. Nu, tāpēc Kubas varas iestādēm būtu jāvirzās pareizā virzienā un jā, jāļauj balsts ieguvējiem ierasties un saņemt savu balvu. Pēdējo gadu laikā ir bieži diskusijas, vai Eiropadoms eh, kompetenci šajā jomā būtu jāmaina. Mans skatījums ir tāds, ka viens no reāla progresa rādītājiem šajā jomā ir būtu tāds, ka Saharova balvas ieguvēji varētu izmantot savas brīvās uh, ceļošanas iespējas, pārvietošanās iespējas. Jautājums Kubai ir, vai tā vēlēt, vēlētos sekot Vietnamas vai Ķīnas modelim, lai kādam modelim tā sekot, zināms, progress ir panāks. Daži cilvēki ir izlaist no cietuma, taču tiem vispār cietumā nebūtu bijis jānonāk. Mums ir jāuztais to, ka cilvēki, kas cīnās par savām brīvībām, par cieņu, varētu vismaz eh, doties prom no Kubas un uh, saņemt savu Saharobalu paldies. paldies. Ich möchte eine kleine Bemerkung machen. Es atļaušos arī vienu īstu piezīmi. Atsaucoties uz uh, kolēģis Lafrankas teikto, mums ir jāsaprot, kur mēs šo balsu piespriešanu, piešķiršanu varētu organizēt. Es esmu arī e, kādreiz saņēmis uzaicinājums no Fidela Castro ierasties Kubā, bet es teicu, ka neieradīšos, kamēr nebūs iespējams šo balvu piešķirt aktīvistiem arī uz vietas Kubā. Un mūsu Saharau balvas un arī Nobela balvas laureāte no Birmas eh, opozīcijas vadītāja bija izcils piemērs, ka uzlabojumi ir iespējami un mums ir jāsaprot, eh, vai vēlreiz eh, vajadzētu atgriezties pie šī jautājuma. Varēja pavaicāt arī ārlietu dienestam, vai viņi varētu mums palīdzēt šajā kontekstā. un ko viņi arī eh, grib pateikt ar eh, Lēdijas eh, Eštones teikto vēstulē rakstiskajā atbildē, ka ASV ir vairākas reizes mudinājusi Kūbu uzlabot attiecības ar citām valstīm un arī uzlabot politisko ieslodzīto situāciju. Vai jūs varētu mums kaut ko sīkāk pastāstīt par to? You have the floor. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji. Atbildot uz jautājumu par mūsu rīcību attiecībā uz miermīlīgu opozīciju Kubā, es varētu sacīt, ka delegācija uztura aktīvu dialogu. Eh, cilvēki eh, runā ar mūsu delegāciju, viņi nosūta mums savus vēstījumus pa šo kanālu. Mēs arī mm, uzstājam uz to, lai cilvēki no mūsu delegācijas runātu ar eh, miermīlīgās opozīcijas pārstāvjiem. Delegācija kopā ar vēstniecībām Havanā darbojas cilvēku tiesību darba grupā, un tā ne tikai uztur uh, kontakts ar disidentu kustību, bet arī aicina tās pārstāvis uz darba grupas sanāksmēm. Tā var diskutēt uh, problemātiskos jautājumus ar viņiem konkrētie soļi, kas tiek spērti kopā ar disidentiem vai viņu labā. Sestībā ar to mums ir jāskatās, kāda ir visa Eiropas Savienības kapacitāte, nevis tikai Eiropas Savienības ārējā darbības dienas kapacitāte, ir līdz ar pilsoniskās sabiedrības palīdzību. Te, jāies, te ir jāiesat vairākas uh, vienības, uh, departamenti, uh, Eiropas Savienībai un dalībvalstīm ir atšķirīgi kanāli un instrumenti, kurus varētu pieņemt, vai tie arī varbūt nepiemērot rezultātu panākšanai. Mm, galvenais mērķis ir paturēt prātā privāta persona drošība. Jautājums bija par to, vai ir vienošanās ar Kubu. Es piekrītu tam, vienošanās ar Kubu nav, nav nolīguma ar Kubu, tā ir viena no daudzām valstīm pasaulē, ar kurām šādu nolīgumu nav. Currently... Pat labām attiecības ar Gumbu, Kubu balstās uz kopīgas nostājas. Turpinās debates par to, vai kopējai nostājai būtu jāpaliek spēkā, vai tā būtu vēlāk jāizstāja ar kādu nolīgumu. Šīs debatas turpinās jau ilgāku laiku padomē. un te nav viedokļu vienotības dalību valstu vidū. Nav tā, ka ir puse par un puse pret, taču ir viedokļu atšķirības. Es uzskatu, ka visiem ir vienots mērķis veicināt demokrātiju cilvēktiesību ievērošanu Kubā. Es uzskatu, ka šīs e, nostājas, atšķirīgās nostājas saistības, saistīts ar to, kā labāk panākt šo mērķi. Kopīga nostāja, e, ir cilvēki, kas uzskata, ka kopīga nostāja ir e, panākama visiem kopā, vai arī citi uzskata, ka tai runa par divpusējiem nolīgumiem kuru saturs būtu tāds, kā uh, Eiropas Savienībā ir ar citām trešām valstīm, un tas tad būtu uzskatāms par labāku platformu vai par uh, labāku izmaiņu virzītāju. Pirms dažām dienām mēs apmeklējām Centrāla Amerikas delegācijas sanāksmi šajā telpā kopā ar Kubas pārstāvjiem bija priekšlikums, par kur iestājās abas puses, ka parlamentiem ir jāvada saruna savā starpā un bija iezīmēta ideja, ka Eiropas parlaments varētu būt saistīts kaut kā ar Kubas parlamentu, un Kubas vēstnieks apsolīja šo ideju nodot tālāk Kubas parlamentu pārstāvjiem un varbūt, ka tā būtu iespēja piešķirt eh, Saharova balvu vairākiem eh, šīs balvas laureātiem no Kubas, kur līdz šim nebija varējuši šo balvu saņemt personīgi. Un pēdējais jautājums par tālāku progresu. Mēs uzskatām, ka šodienas situācija Kubā nebūtu nav perfekta, taču tā lielā mērā atšķirs no tās, kāda valdīja pirms vairākiem gadiem. Protams, te var izvērst debatas, vai atšķirība ir liela vai mazā. Bet fakts ir tāds, ka ļoti daudz politisku ieslodzīto tika atbrīvot no ieslodzījuma. Un, lai kādi bija noteikumi viņa atbrīvošanai, tas tomēr uzskatāms par savu veidu izmaiņām. Tāpēc mēs aicināsim uh, Kubas varas iestādes turpināt šo darbību un palaist brīvībā, brīvībā visus politiski ieslodzītos un uh, ievērot visas cilvēku tiesības. To mēs gribētu redzēt Kubā. Paldies! Ah, ah. Paldies, priekšsēdētāji! Ah. Es tikai gribētu jums pastāstīt, saka Kamīnski kungs. Mani apmierināja atbildi, ko saņēmu no augstās pārstāvis biroja Es būtu gandarīts par šo atbildi, ja vien nebūtu šī pēdējā vēstījuma par šiem kontaktiem ar tā saucamo Kubas parlamentu. Dārgie draugi, Kubā tādas lietas kā parlamenti vispār nav. Ir vienkārši organizācija, kur ieceļ komunistiskais režīms. Mēs vēlamies, lai pret mums izturs ar cieņu. Mēs esam Eiropas parlaments. Mūs ievēl Eiropas parlaments pilsoņi, mēs nevaram atļauties kaut kāds oficiāls kontakts ar tādu organizāciju, kas patiesībā nemaz nav parlaments. To ieceļ vienkārši viens diktators. Es pilnīgi saprotu, ka mums ir jāiesaistās uh, dialogā ar Kubas varas iestādēm. Nu, kaut kādā veidā mums ir arī uh, jāvada sarunas ar teroristiem, ar uh, kri kriminālām personām, kas uh, saņem gustā ķilnieks, taču nestāstiet man tā, ka mums ir jāveido kontakti ar parlamentu, kas patiesībā nav parlaments. Un otrais komentārs, ar gruba, kuru gribētu nākt klajā, ir šāds. Es vēlos jums pastāstīt, ka mani tiešām māca bāžas, ka šis Kubas jautājums parlamentā tiks skatīts kā labējo vai kreiso spēku jautājums. Es tiešām negribētu, lai tā būtu. Es ļoti rūpīgi sekoju, kā attīstās situācija Kubā, un es zinu, ka cietumnieki Kubā pārstāv visvisādu komunistu uh, eh, ideoloģisko uh, ideju. Tie ir liberāļi, tie ir kristieši, tie ir arī komunisti, tie ir vienkārši uh, pieklājīgi cilvēki, kas, kam nav nekāda īpaša politiskie ieskati. Viņi vienkārši tiek apzīmoti kaut ar disidentu zīmogu un tas viss cīnoties uh, pret Kubu ir, mēs cīnāmies par demokrātiju. Man ir kontakti ar vairākiem disidentiem, un kas man pārsteidz, pārsteidz šajās, šajā sakarā ir tas, uh, ka šie cilvēki tiešām tic Eiropas Savienībai. Patiesībā viņi ir vairāk pārliecināti par to, ka Eiropas Savienība ir reāls Kubas draugs nekā ASV, tāpēc mums vajadzētu paturēt prātā, ka šie cilvēki, kur pārstāv jebkādu politisko ideju spektru, kas tagad viņi ir ieslodzīti, viņi paļaujas uz mūsu vērtību kopienu un es ceru, ka mūsu vērtība kopiena Eiropas Savienība palīdzēs cilvēkiem atgūt brīvību, kuru viņi ir pelnījuši. Paldies! Būsim izskatījuši šo darbības darbkārtības, nu, bet nē, Selfāngas kungam kaut kas vēl sakāms. Paldies, priekšsēdētāji! Kā jau iepriekš sacīju, es visam stingri uzskatu, ka mums ir jāuztur pietiekoši dialogs ar valdību un Kubas sabiedrību. Ir svarīgi, lai Eiropas saimnības ārējās darbības dienas aptvērtu, ka jebkāds progress mūsu attiecībās ir jāsasaista ar iespēju piešķirt Saharova balvu. Eiropas parlaments ir, ja tā varētu sacīt, Eiropas Savienības demokrātijas mītne, tas iestājas par cilvēktiesībām, tāpēc Eiropas parlamentā ir jāieklausās kā institūcijā, kas tiek demokrātiski ievēlēta. Šī institūcija sniedz savu atzinumu, piekrišanu uh, nolīgumiem ar trešām valstīm saskaņā ar Lisabons līgumu. Mums jāpanāk uh, mums cienīgs risinājums, lai šo Saharovu balvu varētu piešķirt. Kā jau iepriekš sacīja, mēs iecelsim īpašo pārstāvu cilvēktiesību jomā, un mums ir jānodrošina šo, šo cilvēku pamatiesību ievērošanu. Cilvēkiem jānodrošina tiesības doties prom no savas valsts un atgriezties tajā. Paldies! Mums, protams, vajadzētu eh, konstatēt, eh, kuriem no Saharo balvas laureātiem nebija iespēja ierasties pēc balvas. Protams, mums vajadzētu arī e, saprast, ja ir nolīgums, tad Eiropas parlamenta jāvārds arī ir nepieciešams, lai to parakstītu, un, protams, mums ir jāvienos par kaut kādu kopīgo pozīciju. Es labprāt gribētu arī vairāk precizējumu, kā īsti mums ir jārīkojas, jo, protams, mums ir jāveic sava parlamentārā kontrola, bet. Un, protams, mums ir jāpieņem savu pozīciju, balstoties uz uh, reglamentu un tālāk mēs labprāt vēlētos organizēt par to tādas uh, detalizētākas debatas. <laughs> lai varētu konstatēt eh, šos faktus un eh, balstoties uz tiem arī labāk sagatavot ar turpmāko darbu. Ceturtais darba kārtības punkts - viedokļa apmaiņa par Lībiju ar Aleksandru Grāfu Lamsdorfu, kas ir Eiropas Savienības eh, vēlēšanu novērošanas misijas vadītājs, kas sekoja vēlēšanām Lībijā. Mums, protams, ir jāsaprot, ka ANO šeit bija galvenā organizācija, kas kontrolēja situāciju uz vietas, un bija arī Lībijas vēlēšanu atbalsta projekts, kurā piedalījāmies arī mēs un Abu Šābura. Uh, um, prezidenta vietnie, uh, prezident vietnieks pirms kādu laiku šeit bija ieradies, Varbūt, ka Aleksandrs Grāfs Lamsdorfs varētu mums pastāstīt par jaunāta, jaunākajiem notikumiem valstī un eh, par to, kādēļ ir pārcelts vēlēšanas, kas bija paredzēts jūnijā un tagad tās pārcelts uz 7. jūliju. Lūdzu, Aleksandra, paldies. Es tagad turpināšu angļu valodā. Country... Lai kolēģi saprast, kāda ir pašreizējā situācija valstī, ir eh, jāatgādina, ka Tripole krita tikai 20, 2011. Eh, gada 21. augustā, un vēlēšanas ir paredzētas šā gada 7. jūlijā. Līdz ar to ir pagājis mazāk nekā gads starp Tripolis krišanas brīdi un pirmajām prezidenta vēlēšanām. Ja mēs palūkojamies uz situāciju kāda tā ir šobrīd Lībijā, par spiti visām grūtībām, attīstība vēlēšanu ziņā ir uh, kopumā pozitīva. Nav tādu sarunu partneru, kuri vēlētos diskreditēt šo vēlēšanu procesu vai vērstos pret uh, mierīgu un godīgu vēlēšanu norisi. Visi vēlas, lai vēlēšanas notiktu veiksmīgi. Vēlēšanas ir atlikts uz vēlāku laiku no 19. jūnija. Sākotnē bija plānos sastrikot līdz 7. jūliju, bet iemesli ir drīzāk tehniski un organizatoriski, un varam ticēt, ka 7. jūlijā vēlēšanas tiešām notiks. Uh, kāds ir vēlēšanu mērķis aizstāt uh, pārējas nacionālo padomi ar mm, vispārējo nacionālo kongresu, kas ir uh, tautas vēlēta uh, institūcija. Pēc tam šī padome iecels konstitūcijas komisiju, 60 cilvēku sastāvā, kas izstrādās darboties spējīgu konstitūciju valstī. Līdz ar to situācija ir sarežģīta, bet visi vēlas, lai vēlēšanas noritētu veiksmīgi. Kas ir darīts sagatavojoties vēlēšanās? vēlēšana reģistrācija norit veiksmīgi no 3,5 mm, potenciālajiem vēlētāju miljoniem reģistrējušies ir 2,9 miljoni. Vēlēšanu kampaņa ir sākusies 18. jūnijā, tā vēl nav eh, pilnībā izvērsusies ir uh, politiskās partijas, kas varēja sākt darboties tikai pēc Tripolis krišanas, pēc trimdinieku atgriešanās Lībijā. Šīs vēlēšanas uh, pirms tam, šīs partijas pirms tam bija aizliegtas un nevarēja darboties Lībijā. Līdz ar to ir grūti uh, darboties profesionālā līmenī, izstrādāt vēlēšanu stratēģiju, vēlēšanu programmu un tā tālāk, ņemot vērā visus šos apstākļus, var saprast, kādēļ šī vēlēšana kampaņa nav pilnībā vēl izvērsusies. Partijas, ar kuru pārstāvjiem esmu ticies, kopā ir 142 politiskās partijas, jāsaka, skaits ir tiešām liels bet ir arī tādas partijas, kuras uzskata par daudzsološākām vēlēšanu kontekstā. Un ir uh, ievērības cienīgi norādīt, ka to vēlēšanu programmas ir diezgan tuvas un parasti vēlē, eh, vēlētāju izvēli eh, noteiks uh, tādi jautājumi, kā piemēram valsts sadali austrumu rietumu virzienā, Bengāzijas status, nevis kādi vispār politiski jautājumi. Kadafī laikā nebija šāda dalījuma. Vēl viens faktors ir tāds, kā partijas piesaistījušās revolūcijā. Uh, cik uh, uzticama un daudzsološa ir partijas vadība un tādi faktori. Un uh, tā, šādi faktori būs daudz nozīmīgāk nekā uh, tāda Eiropas stila politiskā filozofija, un ir jāpatur tas prātā mums. Runājot par drošības situāciju valstī kopumā, tā joprojām ir sarežģīta. Centrālā valdība nekā kontrolē visu Lībijas teritoriju, joprojām saskaramies ar uh, vietējiem paramilitāriem grupējumiem, kas kontrolē atsevišķus reģionus. Un uh, iedzīvotāji šeit reģionos pat neiebilst par šādiem uh, grupējumiem, jo tie nodrošina uh, mieru un kārtību šajos uh, reģionos. Tomēr skatoties ilgtermiņa, uh, Uh, politiskā perspektīvā ir svarīgi, lai valsts varas iestādes pārņemtu valsts mono, uh, varas monopolu. Un uh, varā ir izveidot augstākā drošības komiteja Sākotnēji bija domāts, ka būs 110 tūkstoši locekļu, tagad tajā ir 60 tūkstoši algu sarakstā un 5 tūkstoši no viņiem reāli strādā. Tā kā nav īsti skaidrs, cik cilvēku īsti strādā šai struktūrā. Arī Nacionālā policija joprojām darbojas, bet tā ir novājināta salīdzinot ar uh, labi bruņotajiem uh, paramilitāriem grupējumiem un arī ar šo jauno drošības um, um komiteju. Um, um tāpat uh, daudz kas būs atkarīgs arī no valsts ekonomiskajām izrecēm. Uh, Kadāfī režīms izmantojot ieņēmumus no naftas, pārdošanas uh, uh, subsidēja daudzas lietas, un tagad galvenais izaicinājums ir dzīvot spējīgas ekonomikas iedibināšana valstī, un tas, protams, nav viegls uzdevums. No iedzīvotājiem vairāk nekā 40% ir jaunāk par 18 gadiem, un, protams, jāapzinās, ka darba vietu uh, radīšana ir saistīta arī ar cilvēcisko cieņu un ticību nākotnē. Vai ir kādas uh, varbūtības, ka vēlēšana process tiktu traucēts vai destabilizēts? Uh, novērotāji neuzskata, ka varētu tas notikt nacionālā līmenī, bet ir tādi atsevišķas eh, reģioni, kur uh, Uh, kuri varētu tomēr kaut ko pasākt, piemēram, Austrum daļā darbojas federālistu grupējums, kas vēlētos valsti sašķelt trīs daļās, bet jāsaka arī Bengāzi vēlētāju reģistrācija notika ļoti aktīvi. Uh, tāpat ir notikušas atsevišķas salafistu demonstrācijas, kuras uh, gan notika pārsvar arī valsts austrumu reģionos, un jāsaka, Bengāzī tomēr drošības situācija ir nestabilāk nekā Tripolē. Ņemot vērā federālistu kustību un salafistu kustību, uh, jāsaka, šīs kustības nav tik ietekmīgas, lai varētu kopumā traucēt vēlēšanu norisi. Jāsaka, ka viss gan tas vēl ir e, ļoti provizoriski. Valstī kopš 1965. gada nav notikušas vēlēšanas, tādēļ viss joprojām attīstās. Iedzīvotāji vēlas, lai notiktu veiksmīgas vēlēšanas e, nacionālā līmenī, ir notikušas Bengāzī un Misratā e, pašvaldību vēlēšanas, tomēr jāceras, ka demokrātija kā tāda cilvēkiem ir kaut kas svešs un nezināms. Līdz ar to mēs atrodamies uh, procesa sākumā šo vēlēšanu gadījumā. Tagad runājot par, par tādu aizkulīšu jautājumiem. Mums bija novērotāju misiju paredzētu sūtīt, bet mēs nevarējām nosūtīt tādu plašu misiju, bet gan uh, ierobežota veida izvērtēšanas misiju, ko vadīja deputāts, un tā kopumā bija 28 uh, delegācijas locekļi. Parasti situācija ir citādāk, parasti vēlēšana novērošanas misijas ir plašākas un izvērtēšanas misijas ir mazākas, bet mēs uh, mainījām šo pieeju, lai nodrošinātu Eiropas Savienības klātbūtni uh, šai valstī un lai mēs būtu pamanāmi pārējais procesā. Tas bija, tie bija mani provizoriskie ievadu komentāri, un ja ir kādi jautājumi kolēģiem, kas mums tiem gatavs atbildēt. Like Tikai vēlējos pateikties Aleksandram Lāmsdorfam par ļoti lab, veiksmīgo informāciju. Viņa teiktais saskana ar to, Uh, ko pati biju secinājusi, uh, sekojot situācijas attīstībai, ne tikai runāt par vēlēšanu novērošanu, bet plašāku ainu. Gribēju teikt, ka patiešām visi saprot, ka vēlēšanas ir ļoti nozīmīgas, jo tās ļaus uh, izveidot ievēlētu institūciju, kas iecels pēc tam konstitucionālo komiteju un arī varēs izveidot uh, leģitīmu valdību šā procesa rezultātā. Es piekrītu, ka neviens nav ieinteresēts boikotēt vēlēšanas. Visi saprot, ka uh, Uh, vēlēšanas ir izšķiroši svarīgas Lībijas nākotnē. Un tomēr esmu tikusies ar šo nelielo grupu, ko Aleksandrs pieminēja, kas iestājas par federālismu. Ahmeds Alzinusī ir uh, viņu pārstāvis, uh, viņš saņēma Saharova balvu pagājušajā gadā. Es saprotu, uh, Mm, šis cilvēks ir gados jau un darbojas Bengāzī, bet jāsaka, mani kon, manas kontaktu personas Bengāzī man teica, ka Bengāzī ir pelnījusi atzinību par savu lomu šai procesā un ka Kadafi režīma laikā tā ir bijusi pamesta novārtā un ka te ir nepieciešams investīcijas, bet jāsaka, ka šādas federālistu grupas ir ļoti marģināls un neatspoguļo Bengāzi iedzīvotāju uh, vairākumu viedokli. Uh, jāsaka arī, ka islamistu kustība uh, Lībijā organizējas eh, salafisti un eh, musulmaņu brālība, bet jāsaka, šīs eh, parādības ir ļoti ierobežotas un neveidojas nekāda opozīcijas kustība šajā jomā. Un uh, jāsaka, ka sadalījums starp austrumiem un rietumiem ir tāds mākslīgi radīts jautājums. Kā jau Aleksandrs norādīja, drošības situācija nav īpaši pozitīva, jo centrālā valdība nekontrolē visu teritoriju, bet neviens jau nekontrolē visu teritoriju, jo teritorijas liela daļa ir tūkstnesis pirmām kārtām. Un otrām kārtām pārsvarā viss ir mierīgi valstī, bet ir tādi nelieli reģioni, kur darbojas militārie grupējumi. Nav tādas nemiernieku kustības, kā tas ir uh, Irākā vai Afganistānā novērojams uh, vardarbības eskalācija. Lasīju pagājuši nedēļu, ka simts cilvēki gājuši bojā starp uh, cilšu cīņu rezultātā, bet jāsaka, ka tās ir lokalizētas cilšu cīņas, kas saistīts ar pagātni, ar uh, Kadafī režīmu, kurš īstenoja politiku skaldi un valdi. Es domāju, ka joma, kur Eiropas Savienība varētu tiešām mainīt situāciju, būtu palīdzība pārvarēt domstarpības un dažādu grupējumu cīņas. Pagājuši nedēļu tikos ar uh, cilvēkiem uh, vistraģiskajā uh, traģiskākajā vietājā, vietējā konfliktā starp Misrātu un Tagagi eh, pilsētu. Eh, tagad šī pilsēta ir praktiski noslaucīta no zemes virsas un eh, iedzīvotāji dzīvo bēgļu nometnēs. Es tikos ar uh, vienas nometnes iedzīvotājiem, kur dzīvo 2000 cilvēku, trīs stundu attā, brauciena attālumā no Tripoles. Un tur tika organizēti uh, noziegumi pret uh, cilvēks, tika iz, iz, masveida izvarošanas organizēts. Tāpat Gana ir eh, vēl viens reģions, kur mums vajadzētu palīdzēt organizēt eh, tieslietu sistēmas reformu. Un mēs jau redzam, eh, strādājot ar starptautisko kriminālu tiesu, cik daudz darāmā šajā jomā mums ir. Tagad mums par laimi ir iecelts vēstnieks jau kopš māja, un esmu apmierināts ar viņu, apmierināt ar viņa veikumu, bet, manuprāt, ir nepieciešams uzlabot koordināciju, ir nepieciešams nodrošināt pietiekamu darbinieku skaitu uz vietas, tāpat jāuzlabo koordinācija ar Briseli, Briselē starp ārējās darbības dienestu un Eiropas komisiju ir jāveic uh, darbs ar atbilstošu finansējumu. Tāpat ir jāpalielina, jāuzlabo koordinācijas starp dažādām dalību valstīm. Es uh, arī sagatavoju ziņojumu par uh, manas vizītes rezultātiem, norādot, kā ārējās darbības dienestam ir jākoordinē dalību valstu pasākumi, jo dalību valstis atkal atgriežas pie uh, parastā rīcības veida, teiksim, Francija tagad cenšas uh, atkal pārdot uh, kodola spēkstacijas, kā tas bija Kadāfī laikā, un Itālija uztrauc par imigrācijas jautājumiem, un viss uh, ieiet vecajās sliedēs un Lībijas varas iestādes tagad ir pie mums vērsušās ar jautājumu par uh, robežu drošību, robežu apsardzību un Eiropas Savienības atbalstu. Vai tad jūs, Eiropieši, nevarat apvienoties un piedāvāt kaut ko vienotu, nevis nāk klajā ar trim, četriem atšķirīgiem priekšlikumiem? Tas tiešām pierāda, ka uh, būtu jālūdz, lai Lēdija Eštona nebūtu tik kautrīga un uzņemtos dalību valstu pasākumu koordināciju. Gracias, señor presidente. Yo también quisiera agradecer. Sala Frankasku. No solamente la información que nos ha facilitado. Paldies. Es gribēju uzteikt eh, Lamsdorf kungu, es gribēju pateikties nevien par eh, sniegto informāciju, bet arī pats no savas puses. Gribēju uh, teikt, ka bija ļoti labi organizēt šādu vēlēšanu novērošanas misiju, lai paši varētu savām acīm pārliecināties par uh, attīstību valstī. Arī uh, Nacionālās uh, pagaidu padomes uh, pārstāvs prezidents bija ieradies. Uh, Un es domāju, ka mēs ļoti daudz esam darījuši šajā labā. Tagad daži jautājumi par mm, vājajām institūcijām un par drošību valstī. Tur ir vēl daudz problēmu, un ņemot vērā to, ka institūcijas ir ļoti vājas un neattīstītas, bija ļoti grūti organizēt vēlēšanas. Uh, Lamsdorf kungs gribēja pavaicāt eh, dažus jautājumus. Viņš eh, teica, ka ANO bija galvenā organizācija, kas novēroja vēlēšanas. Un, protams, eh, gribēju pavaicāt, vai bija arī kādas musulmaņu sadarbības organizācijas un ko darīja plašsaziņas līdzekļi vēlēšanu kampaņas laikā. Un e, Lamsdorf kungs teica, ka bija apmēram 150 politiskās partijas, kas piedalās vēlēšanās. E, Kurš tās finansēja? Paldies! Uh, thank you, Mr. Chairman, and I too appreciate the, the briefing, Alexander. Um... Tano kungs, paldies. Gribēju pateikties uh, Aleksandram par viņa stāstījumu un ņemot vērā situāciju Lībijā, tur bija nolaupīta. Uh, that ha- recent um, event. Tur bija nolaupīti arī starptautiskās krimināla tiesas delegāti, un es esmu ļoti piesardzīgs vērtējot uh, valstī notiekošo. Mēs nevarētu varbūt uh, būt sajūsmas pilni par to, ka Kadafi ir uzvarēts, un ir taču arī Saicel Kadafi, kas joprojām ir dzīves. Un Un, un īstenībā būs ļoti grūti panākt kaut kādu vienošanos, jo tā ir pavisam cita politiskā sistēma, ir arī ciltis un klāni, kam ir jāvienojas un jāņem vērā, ka arī islamisti un toregu ciltis uh, Ah, sarosās, tas ah, kļūst par drošības apdraudējumu nevien ah, Lībijai, bet arī Alžīrijai un citām valstīm, kas atrodas šajā reģionā. Tāpat esmu noraizējis par to, ka salafisti eh, kļūst aizvien aktīvāki, un eh, tas jau, kas notika Ēģiptē šonedēļ, mums pietiekam skaidri liek izvērtēt to, ka ir piesardzīgi jātiec pret šādu grupu, un berberi uh, šķiet eh, tiek aizvien vairāk eh, izspiesti no, tiem, no tām teritorijām, kuras viņi ir tradicionāli apdzīvojuši. Man ir vēl kāds jautājums. Es eh, tikos ar eh, Mohamedu Alzalusi Londonā. Eh, viņš īstenībā grib palīdzēt savai valstī. Tātad kāda ir attieksme pret kādreizējo karalisko ģimeni? Piemēram, Afganistānā un citās valstīs viņi ir veikuši, zinām, ietekmi. Un visbeidzot mēs piedzīvam, ka naftas cenas krītas, un tas, protams, var ļaut izdarīt spiedienu uz valdību. Uh, gribēju pavaicāt, eh, kā tas ir ietekmējis Lībiju. Viņiem būs jāmaina savi produkcijas eh, ražošanas veidi, un, protams, viņi varbūt nevarēs pat atteikties no starptautiskās sadarbības. Paldies! Lūdzu, nākamais runātājs. Kam? Līseka kungs, man ir ļoti lakonisks jautājums Lamsdorf kungam. Daudzas jaunās demokrātijas uh, ir mm, pieredzējušas, uh, cik lielu lomu spēlē dažādi, piemēram, dažādi zinātnieki grupas, nevalstiskās organizācijas, bezpēļņas organizācijas. Es gribēju pavaicāt, uh, kas notiek Lībijā, jo Eģiptē mēs pieredzējām, cik būtisku lomu var spēlēt šādas bezpēļņas un nevalstiskās organizācijas. Ko valdība domā par šādām organizācijām? kas, piemēram, cīnās par demokrātiju un cilvēktiesībām un uh, grib uh, arī parūpēties, lai visiem cilvēkiem būtu pieejama izglītība un vienlīdzīgas iespējas. Paldies! Paldies, saka Broka kungs! Arī man ir viens jautājums Aleksandram. Vai tu vari mums kaut ko pastāstīt par finansējumu vēlēšanu kampaņas laikā, piemēram, Katāra un Sauda Arābija uh, finansēja vēlēšanu norisi Ēģiptē. Gribēju pavaicāt, vai ir kādi pierādījumi par to, kas ir noticis Lībijā. Tāpat šīs valstis finansē daļu no Sīrijas opozīcijas. Vai e, tev ir kaut kādas norādes vai mājiena, ka e, Lībijā varētu notikt kas līdzīgs? Tagad tev vārds, Aleksandra, lūdzu. Paldies! Paldies par uzdotajiem jautājumiem, paldies par to, ka kolēģi izrādīja tik e, lielu interesi. Pašā sākumā nu, atbildēšu uz jautājumu par citām misijām, par NVO un par um, dažādu aktīvistu, zinātnieku grupām. Būs uh, misija no uh, vairākām organizācijām, no Britu organizācijas un uh, uz vietas uh, ir ļoti labi jūtama arī demokrātiskā institūta klātbūtne, un pagājušā gada septembrī arī šī organizācija piedalījās. Viņi galvenokārt strā, sadarbojas ar vietējām novērošanas organizācijām, protams, arī ar politiskajām partijām. Protams, eh, uz vietas viņi nevar uh, veidot šīs uh, eh, vēlēšana novērošanas misijas, bet viņi ļoti aktīvi sastrādājas ar uh, novērotājiem uz vietas. Āfrikas Savienība un Arāba Līga mm, man šķiet varētu ierasties, es tā prognozēju, būtu patiešām liels pārsteigums, ja viņi tur uh, nenosūtīs savus pārstāvis īs pirms vēlēšanām. Un, protams, mums ir uh, Ehm, jāsadarbojas ar visiem novērotājiem un ehm, mums ir jāapmainās ar pieredzi, ar viedokļiem, ehm, veicot situācijas izvērtējumu. Jāparūpējas, lai visa iegūtā informācija arī būtu pietiekami konsekventa un daudzpusīga. Protams, Mēs nevaram uh, paredzēt, ka 100 vai 150 cilvēki varēs uh, visu valstī novērot vienlaicīgi. Tas vienkārši ir neiespējami. Uh, Čārls, atbildot jums, es gribēju pastāstīt tikai par to, ko redzēju dažu dienu laikā un pastāstīju par to, ko redzēju uz vietas, un īstenībā tās ir tikai tādas sākotnējās prognozes, un uh, kā norisināsies vēlēšanas, uh, ir grūti pateikt, un valsts uh, īstenībā pamostas no tāda desmit gadus ilguša mūrga, veido jaunas politiskās struktūras pilnīgi no nulles, un, protams, mums ir vienmēr jābūt piesardzīgiem, vērtējot šādu attīstību, bet īstenībā es nāku no tāda Vācijas reģiona, kur mēs esam esam visi lieli optimisti un ceru, eh, ka nezaudēšu savu optimismu arī attiecībā uz Lībiju. Tālāk par karalisko ģimeni. Man īstenībā neviens šādu jautājumu neuzdeva un eh, arī sarunās eh, šie cilvēki netika pieminēti. Un nebija arī nekādas diskusijas, ka roja, karaliskās ģimenes pārstāvi varētu atgriezties valstīs. Tas, protams, neizslēdz šādu iespēju, bet politiskās debatēs šis jautājums neuzpeldēja. Jā, jāsaka, naftas cena ir kritusies, tā ir zemāk par 90 dolāriem par barelu, un, protams, mēs esam to konstatējuši, un ja pat tā kritīsies Nu, līdz pat par 70 dolāriem par vienu barelu. Tas nenozīmē, ka Lībija uh, būs ārkārtīgi nabadzīga, ka viņiem ļoti ātri vajadzēs naudu. Nē, mums ir jāprūpēs galvenokārt par politiskos sistēmas, politiskās struktūras izveidi, kas uh, ļaus valstī atgūt suverenitāti un kļūt par tādu normālu, stabilu politisku, politisko demokrātiju ievērošu valsti. Es nedomāju, ka nauda šeit radīs galvenās problēmas. Elmāra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 ka dažas valstis finansēja konkrētas politiskās partijas. Misijai nebija iespējas ievākt kādus faktus, kas varētu liecināt, kas varētu apstiprināt eh, šīs parādības. Mēs tur uz vietas bijām tikai desmit dienas, tas bija pārāk īs laiks, bet, protams, mēs iepazināmies ar iespējamiem finansējuma avotiem un būs arī audits. Eh, Tātad eh, visām politiskajām partijām būs jāpiedāvā uh, savus bilances un Mēs, protams, vēl nezinām, vai tas vainagosies ar kādiem panākumiem, bet pašreiz es nevaru pateikt ka būtu pats ar savām acīm pārliecinājies par šādu finansējumu, kas plūstu no citām valstīm. À, tālāk šārija un konstitūcija, cik liels ir musulmaņu uh, redzamais nospiedums valstī. Es gribēju teikt, ka Lībija ir tradicionāla sabiedrība, tā nav ekstrēmistu sabiedrība, tā ir tradicionāla musulmaņu sabiedrība. Cilvēki uh, vienkārši augsta vērtē izkoptās tradīcijas un, protams, mēs varam konstitūciju interpretēt sekulārā veidā, veidā vai kā savādāk, bet neviens, ar ko es sarunājos, nepieminēja šāriju kā galveno ieviešamo likumu valstī. Protams, šārija ir tāds kā fundaments, bet uh, uz vienu un tā pašu fundamentu jūs varat uzcelt pīli vai varat uzcelt būdiņu, dažādas mājas, dažādu arhitektūru varat izmantot, izmantot vienu un to pašu pamatu. Un konstitūcija katrā gadījumā ir galvenais uh, likumiskais pamats. Tālāk, Čārls, it sevišķi valsts eh, dienvidos ir grūti izkontrolēt eh, šo ieroču tirdzniecību, arī tirdzniecību, kas norisinās pie robežas ar Mālī. Protams, eh, tas ir ļoti svarīgs politisks jautājums, ko mēs darīsim, eh, ja, piemēram, Al-Qaida šeit eh, sarosīsies situācija Ziemeļmalī un arī vispār reģionu Ziemeļos joprojām mums sagādā daudz rāžu. Un visu beidzot, atsaukšos uz Čārza teikto dažas sabiedrības grupas ir uh, eh, nobažījušās, ka tās netiks pārstāvētas uh, kongresā. Uh, Bet Lībijā ir izveidota tāda vēlēšana sistēma, kas ir ļoti sarežģīta, proti tāds sajaukums starp mažoritāru sistēmu un proporcionālu sistēmu. Tā tad ir gan kandidāti, ir gan partijas, un dažos vēlēšana apgabalos cilvēkiem ir divas balsis. Un mums Vācijā tāda sistēma bija apmēram 60 gadus, un cilvēki joprojām nav sapratuši, kurš princips ir eh, pats svarīgākais, kurš ir būtiskāks. Uh, Mēs ceram, ka ņemot vērā sistēmas sarežģītību, īstenībā tāpat nav tāda vienota homogēna. Dažās vietās ir šī mažoritārā sistēma, citās ir proporcionāla, bet pateicoties sistēmai, eh, vairākām grupām jau parlamentu palātā ir garantēta vieta. Tādēļ mēs ceram, ka šī sarežģītā vēlēšana sistēma īstenībā eh, varēs atstāt to, ka Nacionālajā padomē būs ļoti liels šis uh, pārstāvs, uh, būs pārstāvēts pēc iespējas lielākas sabiedrības grupas. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Es domāju, ka mūsu stratēģija, kas veltīta trešajām valstīm, ir pietiekam plaša un ir ļoti labi, ka mēs varam par to organizēt debates. Man ir priekšstats, ka tomēr pastāv dažādas darba kārtības, dažādi plāni, dažādas stratēģijas, bet mums vajadzētu pašiem izvēlēties pareizo. Aleksandra kaut ko par demokrātiju. Jā, es gribēju pie piektā darba kārtības punkta piebilst, ka Say, writing, course, ka demokrātijas fonds mēs esam par to vienošu, vienojušies un pagājuši nedēļu es eh, pats pieredzēju, kad bija Lībijā, ka statūti jau ir tapuši pieņemti, bet mūsu komitejai ir jāparūpējas, lai parlaments eh, būtu pārstāvēts arī vēlēšanu laikā un mēs šo mērķi esam uh, panākuši, ņemot vērā to, deviņi uh, Eiropas parlamenta locekļi būs uh, valdībā, uh, valdē, un uh, tā būs nevien politiska, bet arī tāda reāla pārstāvniecība. Un, Elmār, varbūt, ka tu varētu šo jautājumu apspriest arī priekšsēdētāju konferencē, lai mēs varētu izskatīt arī visas organizatoriskās detaļas. Mums vienkārši jāsāk gatavoties. Paldies! Es runāšu ar Žalī kundzi, kas arī strādā pie vēlēšanu sagatavošanas misijas, un mums, kā deviņiem šīs komitejas locekļiem, vajadzētu palūgt priekšsēdētāju konferencē, kā tiks eh, izvēlēti šie pārstāvji demokrātijas fondā, un tas varētu būt varbūt labākais ceļš, kā rīkoties. Vai kolēģi ar mani ir viensprāts? Madam Gomes. Gomešas kundze, lūdzu. Es piekrītu jūs priekšlikumam. Kā jau Aleksandrs teica, mums vajadzētu parūpēties, lai fonds varētu veikt savu darbu uz vietas, palīdzēt politiķiem, pilsoniskai sabiedrībai, tādā veidā demonstrējot, ko ir iespējams paveikt uh, ar šī fonda palīdzību. Pateicoties fonda elastīgai sistēmai, ir iespējams pārstāvjus uh, uz vietas, uz valsti uh, nosūtīt ļoti ātri. Mums pašiem šāda mehānisma nav, tādēļ uh, tas gal galā arī tika izveidots, tādēļ mūsu deputāti tur piedalās. Paldies! Thank you, Chairman. Um... Paldies, priekšsēdētāji! Saka tā no kungs, jūs atsat, mums ir deviņas vietas, bet es saprotu, ka divas vietas tiks piešķirtas eksofikio, droā un deve komiteju priekšsēdātājiem. Ja tā ir, tad vai tehons sistēma attieksies uz visām deviņām vietām vai tikai uz uh, atlikušajām septiņām vietām? Jo tad, ja runa tikai par septiņām atlikušajām, tad es nezinu, vai manai grupai kaut kas tur atliks. Es pietiekoši labi nepazīstu konta sistēmu, lai aprēķins veiktu galvā. Tad eh, kā tas īsti būs, ja divas vietas ir priekšsēdētājiem? Paldies, turpina Broka kungs. Mans priekšlikums bija šāds. Deviņas vietas tiks piešķirts saskaņā ar dehontu sistēmu. Ja tur ir eksofikio vietas piešķirts, tad tam jānāk arī no grup, jābūt vietām arī grupām. Es domāju, ka līdzīgi bija arī mm, situācija ar darba grupu Balkāniem, vai ja nemaldos. Tātad, ja ir cilvēki eksofikio, tad viņiem jābūt no grupām. Citādi. Eks, ja ir vietas eksofikju, tad uh, mazajām grupām tur arī jābūt pārstāvētām. Tad rīkosimies šādi. Nākošā sanāksme ir jau rīt, bet es jau iesākumā sacīju par to, ka varbūt mēs gribam uh, īsu paziņojumu par ārējās, ārlietu ministru padomu. Šodien mēs ar to nevaram nākt klā, klājā, jo būs rīt šī sanākšana. Tātad pulksten 12. rīt Dānijas prezidentūra nāks priekšā, nāks klājā ar šo paziņojumu rīt. Lai jums laba pēcpusdienā. Man šodien ir bija lieliska diena, jo pirmo reizi savā mūžā kļuvu par vectēvu, tad šī man ir laimīga diena.